you, colleagues. Paldies, kolēģi. Vai es varētu lūgt jūs ieņemt vietas? Kā jau jūs zināt, Ekon komiteja ir lūgusi papildu informāciju komisāra amata kandidātam Hīlam lai varētu pabeigt uh, savu izvērtēšanas darbu, tāpēc uh, komisāra amata kandidāts ir atbildējis uz vairākiem rakstveida papildu jautājumiem, un šīs dienas sanāksmē notiks viedokļu apmaiņa, kā arī papildu uzklausīšana par tiem jautājumiem, kuri bija jāprecizē rakstveidā. Mūsu rīcībā būs tikai pusotra stunda, tāpēc es lūkšu visus kolēģus ievērot viņiem atvēlēto triju minūšu runas laiku. Tāpat gribu atgādināt kolēģiem, ka šīs sanāksmes mērķis ir viedokļu apmaiņa par tiem jautājumiem, kas tika aktualizēti rakstveidā, proti par šiem precizējumiem un papildu jautājumiem. Es pirmkārt došu vārdu komisāra amata kandidātam Hilam, lai viņš varētu teikt savu ievadrunu desmit minūšu garumā, pēc tam tiks uzdota 24 jautājumi, viena minūte jautājumam un divas minūtes atbildēji Un pēc tam komisāra amata kandidātam būs trīs minūtes noslēguma runai. Sanāksme tiek pārēdīta internetā. Un tagad es gribētu dot vārdu Hīla kungam viņa ievadrunai. Priekšsēdētāji kungs, komitejas locekļi, paldies, kad es pagājušajā nedēļā sacīju, ka es labprāt jūs atkal redzētu. Ziniet, angļu valodā ir tāds teiciens, ka ir jāuzmanās ar savām vēlmēm, ja tās var piepildīties. Taču esmu nonācis šeit, man ir prieks būt atpakaļ, un es uztveru šo tikšanos kā tādu avansu tam, kas būs eh, ilgstošas un sadarbības pilnas turpmākās attiecības. Es ceru, ka esat iepazinušies ar manām detalizētām atbildēm uz 23 jautājumiem, taču iesākumā, ja varētu, es gribētu lūgt Jūs iztēloties, ka šobrīd ir 2019. gads, Mēs gatavojamies nākamajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Mēs tuvojamies eh, Junkera komisijas mandāta termiņa beigām, vai varētu teikt Junkera pirmās komisijas darba termiņa beigām. Kāds tad būs vēstījums, ko mēs dosim vēlētājiem, ko mēs esam panākuši, sadarbojoties kopā pie finanšu portfeļa? tā plašā aina 2019. gadam varētu būt tāda, ka Eiropa ir atgriezusies pie izaugsmas, nodarbinātība palielinās, jo īpaši jauniešu vidū un daudzās valstīs, jo īpaši Eiropas dienvidu austrumos un dienvidu rietumos valdošā nevienlīdzīgā ekonomiskā situācija mazinās un šīs valstis atgūst savu ekonomisko veselību. Eiropas Savienība ir kļuvusi stiprāka, viendabīgāka un daudz atbildīgāka pret mūsu iedzīvotāju politiskajām bažām. Tāpat Eiropas Savienība joprojām ir 28 dalību valstu kopīgā saime, iekļaujot arī apvienoto karalisti. Mēs esam atjaunojuši finanšu stabilitāti un spēcīgu banku savienību, kas savukārt ir sniegusi lielu ieguldījumu Eirozonas labākā pārvaldībā, kā arī eiro kā globālas valūtas lomas pieaugumā. Ar komisijas atbalstu aizvien vairāk dalību valstu ir izvēlējušās pievienoties Banku Savienībai. Savstarpējās attiecības raksturo Uzticēšanās un pārliecība. Neviena banka nav pārāk liela, lai nogrimtu. Mēs esam garantējuši Eiropas Savienības banku sistēmas daudzveidīgumu. Bankām ir pārliecinošas bilances, un mēs atkal sniedzam aizdevumus ekonomikai, jo kopā esam panākuši struktūrālās reformas līdzsvaru, pareizā veidā. Iedzīvotāji uzticas bankām, jo viņi ir pārliecināti, ka viņu uzkrājumi ir drošībā. Eiropas centrālā banka ir atzīta kā pasaules līmeņa uzraugs. Stresa testi kalpo kā pārliecinošas veselības pārbaudes, sniedzot rezultātus, ko respektē visi. Patērētāji aizvien vairāk izmanto plašu, jaunu, drošu produktu izvēli, tostarp pensiju fondus un apdrošināšanas politikas. 60 gadus pēc Romas līguma parakstīšanas mēs beidzot redzam to, ka izveidojas vienota kapitāla tirgus savienība. Ir vienoti noteikumi, kas sniedz aizsardzību investoriem un citām pusēm un nodrošina ietvaru labi integrētam caurskatāmam kapitāla tirgumu visās 28 dalību valstīs. Kopumā Eiropas Savienība lepojas ar savu finanšu pakalpojumu regulējumu sistēmu, kas novērš bezatbildīgu uzņem, risku uzņemšanos, un tādējādi uzņēmumi var nodoties inovācijām un viedi ieguldīt ilgtermiņa pasākumos. Mēs arī esam stiprinājuši lomu, veidojot starptautiskos standārtus, kas reglamentētu pasaules finanšu sektoru, un tos plaši atzīst visā pasaulē, to starp strauji augošajās ekonomikās. Un iespējams 2019. gadā mēs visvairāk leposimies ar savu lomu mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmē. Viņiem būs piekļuva finansēm balstoties uz to, ko viņi var piedāvāt, un nevis uz to, kurā valstī viņi darbojas, jo tieši MVU veido visvairāk darba vietu un padara mūsu sabiedrību un ekonomiku drošāku. Un, protams, ka tieši iedzīvotāji, kurus nodarbina šie uzņēmumi, vislabāk var izmantot tos labumus, ko sniedz MVU labāk piekļuvu finansējumam. Bet tagad atgriežamies atpakaļ uz 2014. gadu. Es neizlikšos, ka domāju, ka nebūs sarežģījumi manā ceļā. Ir stingri uzskati, pie kuriem cilvēks stingri pieturas, bet es zinu, ka mēs varam raudzīties optimistiski nākotnē, jo daudz no ķieģelīšiem, kas mums būs vajadzīgi tās būvēšanai, jau ir savā vietā. Ja mēs sadarbosimies un uzturēsim pareizu kursu, mēs varēsim veidot stiprāku un stabilāku finanšu pakalpojumu industriju, kas veicinās ilgtermiņa izaugsmi un sniegs lielāku labumu Eiropas Savienības iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Ja mēs tā rīkosimies, jo finanšu stabilitāte ir priekšnosacījums makroekonomiskajai stabilitātei, mēs ievērojami palīdzēsim Eirozonai un Eiropas Savienības ekonomikai kā tādai. Tāpēc jā, Tam būs nepieciešams ļoti daudz kopīga darba, bet es zinu, ka šī komiteja pie tā jau ir pieradusi. Es gribu turpināt Mišela Barņē darbu, lai veidot uzticēšanos un sadarbību starp komisiju un parlamentu, un, protams, arī starp dalību valstīm. No 1. novembra, ja man apstiprinās šajā amatā, es apņemos gluži vienkārši būt tāds Eiropas komisārs, kas strādās visām 28 dalību valstīm un sadarbosies ar jums tik centīgi, cik vien iespējams, lai padarītu šo savu vīziju par realitāti. Paldies! Thank you. Paldies komisāra amata kandidātam. Es vēlos atgādināt kolēģiem, ka amata kandidāts ir atbildējis rakstveidā uz 23 jautājumiem. Tagad sāksim ar runātāju sarakstu. Un pirmais ir Pavlo Dzelba Bidegans no EPP grupas. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāra amata kandidātam. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, runājot par jūsu mērķi garantēt MVU piekļuvu finansējumam. Es pilnīgi piekrītu šim mērķim. Manuprāt, viena no prioritātēm, lai to panāktu, ir kapitāla tirgus savienība. Vai jūs varētu konkrētāk par to izteikties, runājot par uzdevumiem, kas veicam, par grafiku un tā tālāk? Mans otrs jautājums ir TTIP. Es uzskatu, ka ir svarīgi garantēt to, ka uh, tiek runāts, ka notiek sarunas par finanšu pakalpojumiem. Es gribētu zināt, vai jums ir kādi plāni, lai garantētu to, ka par šiem finanšu pakalpojumiem sarunas tiek risinātas. Pateicos par jūsu jautājumiem. Ir grūti tik īsā laikā atbildēt uz šiem varenajiem jautājumiem, taču es mēģināšu koncentrēties īsumā uz TTIP. Ja ir svarīgi nodibināt eh, sadarbību starp mums un ASV, lai eh, mums būtu lielāka ietekme un labāks ietvers attiecībā šo jautājumu. Runājot par kapitāla tirgus savienību, manuprāt, šī ir viena no aizraujošākajām iespējām, kas mums ir bijusi ilgākā laika posmā, un jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Mūsu kopējie mērķi ir eh, nodrošināt investoriem lielāku uh, aizsardzību. Mēs gribam piesaistīt investīcijas visā pasaulē, un mēs gribam sekmēt brīvu kapitālu plūsmu. Lai to varētu paveikt, ir jāveido vienots tirgus Eiropas finanšu instrumentiem, lai sekmētu finansējumu jo īpaši MVU un citiem ilgtermiņa projektiem. Mums ir jāpadziļina vienotie noteikumi, kur vien tas būs iespējams lai garantētu uzņēmumu drošību un uzlabotu maksātnespējas likumus, tāpat arī jāpanalizē pašreizējais uzraudzības ietvars. Runājot konkrēti par MVU, ir eh, trīs veidi, kuros mēs varam rīkoties nekavējoties. Pirmkārt, mums vajadzētu nekavējoties pieņemt LTIF priekšlikumu, uh, kas ir ilgtermiņa investīcijas mazajos un vidējos uzņēmumos, mums vajadzētu panalizēt perspektīvu direktīvu un izpētīt tās ietekmi uz MVU, kā arī jāparūpējas par MVU izaugsmes eh, iespējām MIFID 2 ietvaros. Pagājušajā reizē es jau mēģināju skaidrot, ka vispirms ir jāsāk ar padziļinātu problēmu analīzi. Es jau esmu sniedzis pāris piemērus tam, kur šobrīd ir šķēršļi, taču vispirms ir jāveic analīze un jāizstrādā ilgtermiņa plāns. Paldies, nākamā runātāja Elīza Ferēra. Paldies par to, ka atkal esat šeit. Komisāra kandidāta kungs, jūs jau savā rakstveidu vēstulē sacījāt, ka uh, Citēju, komisija ir skaidri palārādījusi, ka vienotā noguldījumu garantiju schēma Banku Savienībā būtu vēlama. Citāta beigas. Jūs arī norādījāt, ka politiskie apstākļi ir jārada atbilstīgi, lai šos mērķus varētu sasniegt, un komisijas mē, noteikumi neparedz gaidīt ministru padomi, lai varētu pieņemt lēmumus, bet gan uh, turpināt darbu pie Eiropas darba kārtības. Vai tas nozīmē, ka jūs nevarēsiet turpināt uh, savu darbu, iesniedzot priekšlikumu par šo ieguldījumu aizsardzības sistēmu pirms 2019. gada. Paldies! Es saprotu, cik ļoti jūs interesē šis jautājums. Pirms dažiem mēnešiem tika nolemts neveidot vienotu ieguldījumu garantiju sistēmu, tāpēc pašreizējais lēmums ir ļoti nesens. Bet runājot par pašu principu, Es saprotu, un es ceru, ka es arī savā atbildē varēšu šo izpratni nodot, proti vienotā ieguldījuma garantiju sistēma ir Banku Savienības loģisks pīlārs jeb daļa. Un ja mēs sāksim no tīras papīra lapas, nu, diemžēl mēs nesākam darbu no tīras papīra lapas, ir jau bijis uh, iepriekšējs ietvers, un mans priekštecis uzskatīja, ka viņš izvēlēsies vispirms veikt harmonizācijas darbu. Manuprāt, tā brīža apstākļos tas bija saprātīgs ceļš, un vai, manuprāt, būtu jāgaida līdz 2019. gadam, kā jau jūs zināt, tas ir termiņš, kas iekļauts tiesību aktos. Uh, Es domāju, ka līdz ko būs eh, strādāji darbojošies eh, ieguldījuma aizsardzības mehānismi, un būs eh, uzlaboti noteikumi, kuros ir jādarbojas nacionālajām ieguldījuma aizsardzības sistēmām, es uzraudzīšu, kā strādās uh, ieguldījuma aizsardzības sistēma direktīva, un es varētu būt gatavs izskatīt alternatīvas pirms 2019. gada jūlija, taču es to darītu ņemot vērā tā brīža apstākļus, un es pilnīgi noteikti apņemos nepārtraukti uzraudzīt šo procesu un būt gatavs diskutēt to, par to ar komitejas locekļiem. ECR. Paldies. Nākamā runātāja Keis Svinborna no EKR. Uh, jā, mūsu grupa nedomāja, ka jums būtu jānāk vēlreiz uz uzklausīšanu. Manuprāt, mēs bijām apmierināti ar pirmo reizi. Es saprotu, ka divās minūtēs ir sniegt grūti uh, izsmeļošas atbildes, bet es gribētu, lai jūs uh, pastāstītu vairāk par uh, Um, mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmes uh, kategoriju un jūs varētu varbūt uh, pastāstīt par to, kā jūs šo MVU izaugsmes tirgu padarītu pieejamu gan investoriem, gan uh, patērētājiem. Paldies, kā jau es iepriekš norādīju, man ir prieks ar jums tikties vēlreiz. Runājot par to, ko mēs konkrēti varam darīt, uh, lai uh, veidotu MVU uh, izaugsmes tirgu un šādu veicinātu mazo vidējo uzņēmumu attīstību. Šeit ir vairāk iemeslu, kādēļ tas ir absolūti nepieciešams. Tā būs viena no manām galvenajām prioritātēm bet eh, runājot par to, eh, kur ņemt līdzekļus, vai nu eh, šī nauda ir no bankas vai no citiem avotiem, veidojot kapitāla tirgus savienību, ir jādiversificē šie finansējuma avoti šī ideja par um, MVU izaugsmes tirgu, tā ir tāda daudzšķautnaina tirgus sistēma. Un uh, es domāju, ka ir jā, piemēro tāds uh, regulējums, kas veicina finansējuma plūsmu, un to varētu darīt ar deliģētiem aktiem, bet uh, par, runājot par detaļām, es eh, gribētu teikt, ka labprāt ar jums sadarbošos un sadarbošos ar citiem ekspertiem, eh, domājot par to, kā šo tiesību aktu piepildīt ar saturu. Bet ja mums izdosies panākt pareizo līdzsvaru, tad mēs dosim lielu labumu ekonomikai. Mums ir jānodrošina, ka MVU, kas cenšas iegūt kapitālu, nesaskars ar pārāk lielu administratīvo slogu un lai e, samazinātu arī dažādas normas un prasības attiecībā uz auditiem un citām lietām. Un es domāju, ka šai idejai tiešām ir liels potenciāls. Paldies, tagad vārds Silvijai Gulārai no ALDE grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Lord Hill, ka esat atkal pie mums atnācis un pateicos par detalizētajām atbildēm uz jautājumiem. Mēs augstu vērtējam jūs nopietnu attieksmi. Tagad esam saņēmuši vēl detalizētākas atbildes un attiecībā uz 11 un 12 atbildi. Es, vai jums ir Sākšu vēlreiz, jo laikam bija, nevarējāt sadzirdēt tūkojumu. Sākšu vēlreiz, ne? Jūs visi sapratāt? Nu labi. Tā tad es teicu iepriekš. Eiropas uh, ietekme pasaulē mani satrauc. Un 11. un 12. atbildē šis skatījums ir nedaudz atšķirīgs. Ir skaidrs, ka ir jāharmonizē noteikumi ar citām pasaules daļām, ASV, Ķīnu, G20 ietvaros, bet jūs rakstāt, ka esat gatavs aizstāvēt Eiropas Savienības intereses, jo kaut gan objektīvi mēs neesam tādā pašā situācijā kā citās valstīs. Un, eh, ja, piemēram, šos noteikumus attiecina uz dažādām bankām, tad situācija var būt uh, pat uh, radīt draudus, bet vai jūs piekrītat tam tātad, ka mēs sadarbosimies ar citiem, bet tā pašā laikā aizstāvīsiet to, ka Eiropas Savienības situācija ir specifiska, bet ka mums ir jāharmonizē noteikumi un jāmeklē taisnīgi risinājumi. Cerams, kā es izteicos pietiekami saprotami arī franču valodā. Thank you. Paldies, un es atvainojos par to, ka klausījos tulkojumu nepareizā kanālā, bet, nu, es varēju nedaudz izmantot arī franču valodas zināšanas, ko esmu ieguvis skolā. Tātad. Uh, Eh, es domāju, ka mums tiešām ir jāņem vērā mūsu specifika un mums nevajag vienmēr censties panākt pilnīgi vienādus noteikumus visur, bet mums ir jācenšas panākt ekvivalence. Un eh, tāpat ir arī eh, jāsaglabā mūsu specifika, un es domāju, ka tādā veidā mēs varam arī virzīties uz priekšu ātrāk, un nevajag visiem uzspiest pilnīgi vienādus spēles noteikums, jo tas var tikai palēnināt attīstību. Tā, un lēmumi, manuprāt, ir jāpieņem balstoties uz uh, rezultātiem, un tas nenozīmē, ka visās jurisdikcijās ir pilnīgi vienādi šie elementi, jo pasaulē šīs tiesību sistēmas ir atšķirīgas. Un uh, visam tam ir jābalstās arī uz uh, ļoti rūpīgu tehnisko izvērtējumu attiecībā uz šiem citu valstu noteikumiem par uzraudzību. Un mana atbild uz jūsu jautājumu, tā rezumējot, ir uh, tāda, ka galvenais, kā nodrošināt efektīvu uzraudzību pasaules līmenī, ir ekvivalence. Un ir jāizveido citām valstīm arī efektīvi noteikumi, lai uh, atzītu mūsu sistēmas ekvivalenci. Un uh, mums ir jādarbojas starptautiskos fórumos, orientējot mūsu centienus uz rezultātu panākšanu. Tagad vārds Marizai Matiešai no GOE grupas. Paldies, Paldies ka atbildējāt uz jautājumiem, ko, jūs, ko mēs jums nosūtījām, bet jūs Jūs neatbildējāt uz jautājumiem par uh, interešu pārstāvniecību, sakot, ka jau ir pagājis termiņš, un jūs to apgalvojat vairākas reizes. Gribēju uzdot sakojošu jautājumu. Vai jūs sagaidāt, ka parlaments jums ticēs, ka jūs vairs neatgriezīsieties pie lobbyiem? Uh, Otrs jautājums par caurskatāmību. Protams, ka komisāram ir jābūt caurskatāmam, it sevišķi ar tādu portfeli, kas uh, varētu tikt piešķirts jums. Gribētu dzirdēt. Kaut ko par jūsu kādreizējo darbību lobijos un rūpniecībā, ja jūs negribat atbildēt tā ļoti precīzi. Uh, first of all, uh... Pirmkārt, uh, tātad par atklātumu un, un par sadarbību ar parlamentu un, un citām personām. Es uh, ceru, ka jau mūsu iepriekšējā diskusijā ekonomikas komitejā es jums uh, izskaid, spēju izskaidrot, cik nopietna ir manā tieksme pret šiem jautājumiem ka uh, tiks uh, nodrošināta pilnīga atklātība, ka uh, tiks pastāvēs obligāts reģistrs, kur visas šādas aktivitātes ir jāreģistrē, kā to ir norādījis Junker kungs. Tas ir eh, tas, ko es vēlējos teikt atbildot uz pirmo jautājumu. Ja eh, runājam par lobēšanu, tad es, kad es vadīju Lordu palātu, mēs padarījām stingrākus noteikumus attiecībā uz lobēšanu, un es eh, negribu izrādīt nevienam necieņu, bet, nu, fakts ir tāds, ka šie uzņēmumi, kas ir dibināti pirms 25 eh, gadiem, tagad ir nonākuši citās rokās, un es nezinu, kāda informācija ir viņu rīcībā vēl, bet arī, um, protams, ir pamatots jautājums, kā interesēs esmu strādājis pagātnē, bet es varu teikt, ka aptuveni pirms pieciem gadiem, precīzāk pirms četrā pusgadiem, esmu pārtraucis strādāt šo uzņēmumu uh, labā es neesmu veicis nekādas lobēšanas aktivitātes Eiropas Savienības institūcijās, un tādēļ eh, jautājums, vai man ir kādi stimuli vai vēlme rīkoties godīgi, es varu apzvērēt, ka rīkošos ļoti atbildīgi, un es ļopiet, ļoti nopietni izturos arī pats pret šādiem eh, saviem pienākumiem. Next speaker is... Nākamais runātājs Svens Gigolds no Zaļo grupas. Lord Hill, pirmkārt man jānorāda, ka ļoti uzmanīgi klausījos jūsu pasakā, ko jūs man stāstājāt par 2019. gadu, un jums bija ļoti patīkama balss, kad jūs stāstījāt šo pasaku. Uh, Eh, nu, ļoti labi, ka jūs eh, izmantojat radošu pieju, un bērniem tas varbūt arī ļoti patiktu. Bet no mana viedokļa jūs nesaprotat varbūt to, ka jautājums ir par uzticību, par to, vai jūs ar jūsu dzīves un darba pieredzi esat tas kandidāts, eh, kurš ir izrāisa uzticību. Minēsim tikai vienu piemēru, vienu uzņēmumu, kura labā jūs esat strādājis. Vai jūs varat nosaukt kādus uzņēmumus konkrēti, kuru intereses jūs esat pārstāvējis? Un vai jūs, tas varbūt mums palīdzētu rast citu skatījumu uz jūsu pieeju šim darbam? atbildēs. Man tiešām žēl, ka jums ir šāda attieksme pret um, Um, šo uzticības jautājumu. Mēs jau vairāk kārt esam runājuši, esmu centies visu izskaidrot un savās rakstiskajās atbildēs es atsaucos uz uh, tiem uzņēmumiem, kuru intereses mans, mana kompānija pārstāvēja. Šie, šī informācija ir publiski pieejama arī internetā, katrs to, ar to var iepazīties. Bet uh, Es gribu uh, skaidri paziņot, ka mūsu, mana uzņēmuma finanšu pakalpojumu daļa nebija tā, ar ko es īpaši nodarbojos, un tā daļa, kas ir sabiedriskās attiecības, jeb lobēšana, bija tikai neliela daļa no šīs uzņē, šā uzņēmuma darbības uh, kopumā. Un uh, Tas, tāpēc nevar apgalvot, ka es esmu bijis uh, uh šo lielo finanšu uh, sektora uzņēmumu pavadā darbojies, tā tas nav. Esmu arī uh, pārtraucis šo darbību, sācis strādāt valsts dienestā un šīs uh, laiks ir pagātnē, un es nevēlos pie šādas darbības atgriezties. Es uh, izvēlējos, uh, pieņēmu lēmumu kļūt par ministru un uh, darbojos izglītības jomā, un tagad es uh, vēlos darboties Eiropas labā. Tas, manuprāt, ir vienkārši uzmanības novēršana. Uh, šis, uh, Uh, absolūti uh, tie nepamatot pārmetumi, jo es negribu nodarīt nekādu kaitējumu šim amatam un tā reputācijai, un es ar visu, ar ļoti godīgu attieksmi pildīšu šos uh, pienākumus. Lord Hill, in your opening. Wolfkungs, Lorda Hill. Kā jau Svens teica, jūs savā ievadrunā uh, attēlojāt ļoti rozīgu ainu, kāda Eiropa būs, jūs tā, jutāties kā tāds Eiropas Nostradamus, jūs paredzējāt, kā ekonomika būs uh, atveseļojusies un plauks. Uh, un jūs teicāt, ka Eiropas Savienībā būs 28 dalību valstis, un tā skaitā ir apvienotā karaliste, un jūs uh, paredzat, ka referendums apvienotā karalistē nenotiks, vai arī, ja tāds notiks, tad uh, iedzīvo pilsoņi nobalsos par palikšanu Eiropas Savienībā. Es gribu teikt, ka jūsu izmantotā kristāla lode ir uh, greiza un ka šī aina neatbilst patiesībai un uh, jautājums, vai jūs paliksiet komisāra amatā? Atbilde. Nu, komisija, komisija jau izlēmas tādā gadījumā, ko ar mani darīt. Es teicu to, ko es pateicu par to, ka būs 28 dalību valstis 2019. gadā, jo tāda ir mana cerība un pārliecība pirmkārt, ka tiešām notiks referendums un eh, ka to jūs acīm redzot arī vēlaties, par to jūs eh, cīnāties eh, dalību valstī savā apvienotā karalistē, bet tātad pieņemot, ka šāds referendums būs un ka tiks izdiskutētas reformas un citi jautājumi, ka tautai būs skaidra izvēle Un esmu pārliecināts, ka tad, kad būs šāda izvēle par labu, stiprai, reformētā Eiropas Savienībai, kas ir tuva saviem pilsoņiem, Britu tauta nolems palikt Eiropas Savienībā. Un tādēļ es uzskatu, ka situācija būs tāda, kādo es to atainoju 2019. gadā. Bet, kad mēs nonāksim pie referenduma, tad Brītu tauta sapratīs, ka alternatīva dalībai Eiropas Savienībā pie, eh, ka piekļuve uh, vienotajam tirgum pēc eh, Britu pašu noteikumiem ir nereālistisks risinājums un es uzskatu, ka tauta to sapratīs, uzņēmumi lieli un mazi sapratīs, kā viņu pastāvēšana un ka darba vietas ir saistītas ar dalību vienotā tirgu un ka tauta nolems palikt Eiropas Savienībā. Thank you. The... Paldies. Nākamais runātais Bernārs Mono. Uh, Hila Kungs jūsu fikcija par laimīgo Eiropas Savienību 2019. gadā ir un paliks tikai sapnis, jo ir uh, iespējami ārējie satricinājumi un sistēmiskie riski. Ko jūs domājat par uh, Eh, vērtspapīros pārvērstu um, kredītu uzpirkšanu bankās. Jūs ierosināt šādu vērtspapīru tirgus izveidu. Pirmo uh, iepriekšējo reizi, kad šāds tirgus pastāvēja, tas noveda pie dramatiskās banku krīzes 2008. gadā. Un viss tika darīts tikai uh, lai eh, glābtu privātās bankas, un jūs pats teicāt, ka 3%, 13% no valsts IKP tika novirzīts, lai glābtu banku sektoru. Ko esat paredzējuši, lai cīnītos pret uh, privāto tirgus dalībnieku finanšu spekulācijām, un kā vērsīsieties, ja tiks pārkāpti uh, spēkā esošie noteikumi? I'm, I'm sorry that uh, you also feel. Es, uh, man ļoti žēl, ka arī jums šķiet, ka tāda pozitīva aina par to, kādi mēs varētu izskatīties nākotnē, ir tikai pasaka. Es domāju, ka mums ir jāstrādā pie šās vīzijas sasniegšanas, un ja mēs vēlamies, tad varam arī to padarīt par realitāti ir uh, svarīgi noteikt uh, tādus kritērijus, lai varētu izvērtēt, kuri vērts papīri ir kvalitatīvi un kuri ir saistīti ar pārāk lielu risku. Neviens jau nevēlas atgriezties pie tām problēmām, kam jau esam tikuši pāri. Un uh, man šķiet, ka veidojas vienprātība par to, ka ir iespējams gūt labumu no uh, drošiem vērtspapīru instrumentiem, un arī šis parlaments man šķiet uh, šā gada februārī uh, aicināja veidot šādu instrumentu tirgu. Mums ir jārīkojas caurskatāmā un saprotamā veidā, un ir iespējami risinājumi uh, Uh, solvencija direktīvas ietvaros ar deleģēto aktu starpniecību, un šādas iespējas tiek šobrīd izvērtētas. Un, manuprāt, mums ir jābūt optimistiem, mums nevajag uzņemties pārāk lielu risku, bet tai pašā laikā nevajag uh, atteikties no iespējām piesaistīt investīcijas ekonomikai. Paldies, tagad Martu Šēlā kungs no ETP grupas. Paldies! Es domāju, ka jūs esat pamatoti pie mums ieradies atkārtot, jo mēs pagājušajā reiz nebijām pilnīgi apmierināti ar jūsu atbildēm. Es pagājušajā nedēļā vaicāju, ko jūs domājat par Eiropas banku iestādi un eh, par finanšu rezultātu publiskošanu. Tika teikts, ka ir vairākas bankas, kas uh, neizturētu stresa testus un varētu bankrotēt. Es gribēju uzdot jautājumu atkārtoti. Proti par šīm prognozēm. Vai patiešām ir prātīgi radīt satricinājumus tirgu ar šādiem nepārdomātiem uh, paziņojumiem? Brītu prese jūs apraksta kā eiroskeptiķi, un tagad jūs sakāt, ka esat pārliecināts eiropietis. Nu, kurā brīdī tad jūs mainījāt savus uzskats? Well, uh, first of all, your question first. I've... Pirmām kārtām, gadu laikā esmu iemācījies, ka Tas, kā cilvēki tiek aprakstīti presē, it sevišķi britu presē, kas ir tāda ļoti kritiska, un tas bieži vien uh, nekādā ziņā nesasaucas ar realitāti. Es esmu ieradies pie jums, jo ļoti uh, labprāt gribu uh, darīt šo darbu un spēlēt savu lomu Eiropas komisijas ietvaros. Tālāk par šiem noturības jeb stresa testiem. Un tas, protams, ir ļoti stingrs tests, stingrs pārbaudījums ar nolūku. Tas ir tāds izveidots, jo iepriekš likās, ka tas nav pietiekami strikts. Un ja mēs runājam par eh, to, ko domā tirgus, īstenībā tas ir bijis noskaņots ļoti labvēlīgi, un daudzi saka, ka uzticas eh, šim mehānismam un būtu patiešām aplami un neatbildīgi tagad spekulēt par iespējamiem testu rezultātiem, jo tie nebūs pieejami līdz pat oktobra beigām. Tādēļ es par to tagad neko neteikšu un ieteiktu arī pārējiem darīt to pašu. Un eh, tad, kad mēs gal galā galā zināsim, kādi ir rezultāti, tad mēs pie tā varam atgriezties. Bet mēs jau esam informēti, ka bankas uh, paaugstina augstākās kvalitātes uh, kapitālu. Kopš 2007. gada tas ir bijis pustriljons, un tagad mēs runājam par uh, augstas kvalitātes kapitāla pieaugumu līdz 140 miljārdiem. Līdz ar to bankas šos stresus, stresa testus uztver nopietni. Es patiešām parūpēšos, lai uh, ņemot vērā to, kas notiks kopīgi ar manu kolēģi Margaretu Desdaju, lai tiktu ieviesti visi pasākumi un lai uh, tiktu arī uh, ievēroti valsts atbalsta uh, noteikumi, ja būs nepieciešams uh, patiešām valsts finansējums. Bet nu nevajadzētu par rezultātiem spekulēt jau tagad. Pervanš Bēres, SD. Merci. Paldies, Hila kungs. Ja man bija varbūt šaubas vēl par jūsu nacionālā piedarību, tad pēc jūsu humora izjūtas es par to uh, vairs nešaubos. Bet jūs tātad runājāt par vērtspapīru radīšanu un teicāt, ka durvis ir jātur aizvērtas attiecībā uz necaurskatāmiem, sarežģītiem un riskantiem instrumentiem. Un tas nozīmē, ka jūs uzskatāt, ka var atsākt vērtspapīru uh, radīšanu, pārvēršot tad aizdevums vērtspapīros, un uh, mēs taču vēl knapi tikai esam pārvarējuši krīzi, kur tieši izraisīja šādas spekulatīvas burbuļi ar vērtspapīriem un kā esat paredzējuši nošķirt šos labos vērtspapīrus no sliktajiem? Well, I think the first thing to say is that uh, Pirmām kārtām vajadzētu pateikt, ka es uh, te nevarētu runāt par zelta līkumiem, jo Šis ir pietiekami sarežģīts, piņķerīgs jautājums, un ja mēs runājam par deleģētajiem aktiem un maksātspēju divi direktīvu, tas viss ir jāņem vērā, kā arī likviditātes normas. Mums, protams, tas viss būs jāpaturprātā, pieņemot lēmums, un tie ir principi, kas man šķiet atšķiras no zelta likuma. Un jārunā par uh, tādu tirgu, kas ir drošs arī uh, finanšu pārvēršanai vērtspapīros. Un cilvēkiem ir jāsaprot, kāds akcijas aktīvi šeit ir iekļauti. Ja viņi nav pilnīgi droši un ir jābūt caurskatāmībai, uh, lai arī investori varētu iepazīties ar informāciju, kas pieejama sabiedrībai un uh, varētu sniegt uh, kredīt uh, atbalstu. Un produktiem, protams, ir jābūt drošiem finanšu produktiem. Varbūt tie ir daži principi, kas varētu mūs vadīt, Un, protams, arī ar kolēģiem komisijā kopīgi ar uh, jums mums ir par to jāpalauz galvas. Es domāju, ka ir uh, iespējas izveidot augst uh, eh, līmeņu likvē, likumdošanu, runājot tieši par uh, šāda augsta līmeņa kapitāla vērtspapīrošanu. Un ir jāizvērtē um, tas, kādu ietekmu uz tirgu varētu atstāt šāda iniciatīva. Paldies! Danut Hubner lūdzu no ETP grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Lord Hill. Jūs uh, kādreiz darbojāties eh, tādā industrijā, kas bija ļoti dinamiska un jāsaka, ka arī finanšu instrumentu situācija mainās ļoti ātri un bieži vien notikumi apsteidz to, ko mēs šeit spriežam. Un jūs minējāt eh, deleģēto aktu potenciālu savā prezentācijā un tā vietā, lai atkal divus gadus veltītu tam, lai grozītu kādu regulējumu, protams, var izmantot deleģētos tiesību aktus, bet jūs zināt arī, kāda ir šī saspēle starp komisiju un parlamentu. Bieži vien komisija nevēlas uh, ievērot mūsu vidū sasniegto konsensusu, tad, kad strādā pie uh, deleģētajiem tiesību aktiem, un gribēju pavaicāt Kā jūs varētu pievērēt šo izaicinājumu, lai garantētu to, ka mūsu paustās bažas, kas ir pamatotas, Eiropas komisija ievēro allaž? Paldies! Paldies! Pirmām kārtām, runājot par principiem, eh, kuros sakņojas jūsu jautājums. Protams, šī ir nozara, kas ir ļoti dinamiska un e, mums ir jāsako attīstībai tirgu ļoti rūpīgi. Domāju, ka deleģētie akti ir veids, kā uh, situāciju uzlabot, jo pateicoties tiem mēs varam darboties ātrāk, runājot par pirmā līmeņa likumdošanu, un mēs varam izveidot arī tādu elastīgāku likumdošanas vidi, jo mēs varam tādā veidā ātrāk pielāgoties apstākļiem un dzīves diktētajām prasībām. Es jums piekrītu. Parlamentam ir e, ļoti svarīga loma tajā spēlējama, jo tā ir e, pirmā līmeņa likumdošana un parlaments e, arī uh, izveido satveru otrā līmeņa likumdošanai un šeit parlamenta loma kā līdzlikumdevējiem arī ir jāvērtē pietiekam augstu. Protams, lai tas viss būtu produktīvi, parlaments ir jāiesaist šajā darbā, un es esmu gatavs ar jums sadarboties. Man šķiet, ka šāda laba sadarbība jums jau izveidojās kopīgi ar Barņēkungu, un es centīšos uh, būt tāds uh, cienīgs viņa pēctecis. Tā ir, tas ir mans solījums, ko šodien var paust jūs priekšā. Bet šajā tik dinamiskajā lauciņā mums ir jābūt ļoti regulāram dialogam, ir eh, jābūt iespēja sazināties, ka tas ir nepieciešams, un tieši tādā nu, garā esmu arī eh, gatavs šo darbu veikt. Paldies, Renato Soro, SD grupa. Paldies, priekšsēdētāji. Uzdošu jautājumu itāļu valodā, Lord Hīla. kad jūs uh, stāstījāt par to, kas notiks nākamo piecu gadu laikā, 2019. gadā, jūs runājat par tirgiem, par to, ko mums sagaida pilsoņi, par tautsaimniecību, un jūs teicāt, ka vienotais tirgus, kapitāla tirgus būs uh, arī šī, šīs nākotnes ainavas sastāvdaļa. Tas ir ļoti saistoši, un uh, turpmāko nedēļu laikā parlaments eh, arī eh, pievērsīsies finanšu darījumu nodoklim un vērtspapīriem. Jums jāsaprot, ka Eiropas finanšu tirgus eh, apjoms ir milzīgs. Tas ir lielāks gan par Amerikas, gan par Ķīnas tirgu, un vai jums šķiet, ka tas ir caurskatāmības jautājums, vai šeit vajadzētu noteikt kaut kādas robežas proti, ka tirgus uh, nav tik liels un riskants, un tieši tādēļ atkal dzimst jaunas krīzes. Paldies! Uzdodot jautājumu par uh, cārskatāmību, es jums varu piekrist, protams, cārskatāmība ir jāievēro, nu, katrā procesa brīdī, mums ir jāinformē pilsoņi par tiem finanšu produktiem, ko viņi iegādājas, vai, ir, vai tas ir hipotekārais kredīts, vai viņi pērk uh, uh, veselības apdrošināšanu, un ja šeit ir kādas slēptās izmaksas, arī par tām ir jāinformē, tāpat caurskatāmībai jāvalda investīciju vidē, lai investori zinātu, kur tad viņi savu naudu iegulda, tas sasaucas ar vērtspapīrošanu un Beres skundzes uzdoto jautājumu. Caurskatāmībai tāpat ir jāvalda. Tad, ja jūs vēlties izveidot uh, tirgu priekš MVU, piesaistīt investīcijas, investoriem ir jāzina, kas tad uh, šie ir par uzņēmumiem. Pagaidām investoriem šāda in informācija nav tik viegli pieejama un tirgus ir fragmentēts. Un es domāju, ka jūsu paustie principi par caurskatāmību ir ļoti pareizi, un mums tie ir jāievēro eh, katrā solī, ko veicam, vai nu mēs tur runājam par patērētāju precēm, par investīcijām vai finanšu produktiem kā tādiem. Paldies! Otmārs Kārašs no ETP grupas lūdzu. Hilakungs, es eh, jūs sveicu atkal šajā zālē, un tagad varbūt daži vārdi par jūsu ievadrunu. Man ir ļoti nepārprotams jautājums. Nu, šīs nākotnes ainas, kuras uzbūrāt mūsu acu priekšā. Kas ir jūsu trīs svarīgākie prioritārākie eh, projekti, lai šīs ainas eh, pārtaptu realitātē? Un no šīm trim konkrētajām prioritātēm, kurš, kuri būs tie mērtiecīgie pasākumi un uh, kur šeit ir saskatāmas vājās vietas. Paldies! Well, it's um, always hard. Nu jā, ir ļoti grūti izvēlēties trīs prioritātes. Man šķiet, ka es ievadrunā izvēlējos piecas prioritātes. Nu tagad atlasīt trīs no tām būs sarežģīti. Bet, ja mēs runājam par uh, sistēmas stabilitāti un to darbu, kas jāveic neatliekami, jādomā ir par banku savienības pilnveidi, stabilizāciju un, uh, protams, ir neatliekami darbi, kas jāveic uzreiz un īstenībā priekšdarbi jau norisinās. Otrā prioritāte - kapitāla tirgu savienība Un, ja runājam par pirmajiem paredzētiem pasākumiem, es jau šo to pieminēju, lai varētu panākt projektus, eh, projektu īstenošanu MVU eh, izaugsmas veidā, LTIF kontekstā, un komisija eh, jau pie tā strādā, un šķiet, jā, tā varētu būt otrā prioritāte. Un trešā, trešā joma ir varbūt tāda vairāk starpdisciplināra, eh, attiecas uz MVU, jo domāju, ja mēs varam ieviest vairākus pasākums, nu dažiem es jau pieskāros, eh, bet eh, ir vēl citi pasākumi, tātad ja mēs varam galvenokārt pievērsties tam, Nu, iespējams, ar to bija saistīts arī jūsu jautājums. Tā tad ir jādomā, kam galvenokārt pievērst uzmanības, ko koncentrēties. Jebkurā organizācijā, uzņēmumā vai valdībā, kurā jebkad es darbojies, ir ļoti daudz, ko jūs varat paveikt, bet visvairāk panākumu jūs gūstat tieši tad, ja jūs koncentrēties uz kaut ko konkrētu, uz, uz kādu ierobežotu jomu skaitu. Un tāda trešā prioritāte būtu MVU. Paldies! Sampo Terho, EKR grupa. Paldies priekšsēdētāji un laipni lūgt atpakaļ mūsu komitejā, Lord Hill. Kad uh, ar jums tikāmies uh, pagājušreiz viens no uzdotajiem jautājumiem, ko uzdeva uh, Eh, mūsu grupa bija par uh, trešajām valstīm un ASV, vai uh, skatoties uz citiem reģioniem, jūs saskatāt tajos atšķirīgas, uh, atšķirīgas izaicinājumus no šeit piedzīvotajiem. Paldies, saka uh, Hilkungs. Tā tad šķiet, jūsu jautājums ir saistīts ar to, ka mēs skatāmies tikai uz ES un uh, ASV attiecībām. Nu, nē, tā jau gluži nav. Un uh, jūs pilnīgi pamatoti mums atgādinājāt, ka ļoti svarīgas uh, intereses slēpjas arī citās valstīs. Nu, es jums varu tikai un vienīgi piekrist. Un, ja mēs runājam par mūsu attiecībām ar jauniem ekonomiskajiem tīģeriem Hongkongā, Singapūrā, citās Āzijas valstīs, nu jā, tur ir arī jauni izaicinājumi. Mums ir jāstrādā vaigas viedros, lai varētu uh, paraupēties par to, ka mēs varam uh, pietiekam labi sadarboties ar šīm tik strauji augošajām tautsaimniecībām. Un uh, ar Gulārs kundzi varētu apspriesties par spēcīgiem uh, noteikumiem, kas attiecas uz sadarbību ar trešajām valstīm, lai varētu aizsargāt mūsu patērētāju intereses. Un nevajadzētu šeit uh, izmantot tādu ekstrateritoriālu pieeju, bet jāgarantē, lai e, regulējums būtu pārdomāts un, e, protams, ir jāizvērtē tā ietekme. Tā mēs varētu garantēt labu globālo tirgu funkcionēšanu un e, nevajadzētu arī um, pavājināt satvērienu, runājot par jaunu, striktāku normu ieviešanu un uh, Kā jūs jau minējāt, protams, ir eh, jāstiprina saiknes ar šiem jaunajiem ehm, tautsaimniecības tīģeriem. Un es domāju, ka eh, es komisijai un G20 eh, ir jābūt šeit ciešākām saiknēm un uh, Protams, eh, ja stāšos amatā, es regulāri ar jums tikšos un arī stāstīšu par sasniegto progresu. Un nu, paldies, ka uzdevāt jautājumu par tik svarīgu jautājumu. Paldies, Ņumen Hoisenkungs, Alta grupa, kundze. Paldies, Hila kungs. Es sēžu šeit, saka runātāji. Paldies par jūsu rakstiskajām atbildēm, ko jūs man atsūtījāt par uh, kapitāla tirgu savienību. Tā mēs varējām iepazīties ar daudz uh, vairāk detaļām. Sākotnējās atbildēs jūs teicāt, ka dažas barjeras, lai izveidot šādu kapitāla tirgu savienību, jau mums ir pietiekami labi pazīstams, un jūs tāpat teicāt, ka uh, Manas prioritātes būs galvenokārt eh, cīnīties pret tām barjerām, kur eh, problēmas ir skaidri identificētas. Jūs šeit runājāt par standārtu izmantošanu augstas kvalitātes vērtspapīrošanā, tāpat eh, informācija par MVU un kredītu sniegšanu pārobežu režīmā, kā arī uh, privātā kapitāla piesaistīšana. Tas viss izklausās uh, ļoti daudz sološi, tādēļ gribēju pavaicāt, kā jūs definējat tādu agrīnu rīcību, tātad, kad mēs galu galā varam uh, sagaidīt priekšlikums par šiem jautājumiem. Paldies! Um, The, um, there was always a, a, a, a phrase in... Apvienotās karalistas politikā mēdza teikt, ka uh, Sagaidīsim rezultātus līdz pavasarim, tas kļuva par sagaidīsim līdz vasarai, un vēlāk tas pārvērtās par sagaidīsim līdz rudenim, bet tā šoreiz nenotiks vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka mums ir jāpanāk progress tik drīz, cik vien iespējams, jo īpaši tāpēc, ka viens no pašreizējiem uzdevumiem ir izveidot pozitīvu impulsu, Un šis uzdevums ir jāpadara svarīgs arī visām 28 dalību valstīm, lai viņas gribētu būt šī uzdevuma daļa. Es esmu noskaņots panākt strauju progresu. Pagājušajā nedēļā es mēģināju jau izteikties, ka, manuprāt, būtu nepieciešams veikt pilnvērtīgu ekonomisku analīzi par esošajām problēmām, esošajiem šķēršļiem un veidiem, kā tos pārvarēt. Kaut arī daudz domāju, ka es pārāk lēni pieeju šim jautājumam, bet es domāju, ka šis ir svarīgs uzdevums, ja mani apstiprinās šajā amatā. Un eh, pēc tam jau jaunajā gadā es nāktu klajā ar idejām, priekšlikumiem, komentāriem. Mēs varētu diskutēt par detalizētu rīcības plānu un turpināt darbu. Tas, ko es gribēju teikt savās atbildēs, ir, ka vairāki pasākumi jau ir iesākti, kā piemēram MVU izaugsmes tirgi un citi pasākumi jau notiek. Mums vajadzētu turpināt darbu pie tiem un tiekties uz tik strauju progresu, cik vien iespējams. Es apzinos šo uzdevumu steidzamību, un es ceru, ka arī visi pārējie to apzināsies. Paldies, Pēters Simons, eh, SND grupa. Komisār Hill, jūsu līdzšinējās eh, atbildēs jūs eh, īpašu uzsvaru liekat uz ilgtspējīgu uzņēmumu finansēšanu, uz izaugsmi, un atbildē pat ir šis tas ierosināts, taču vienā aspektā jūs neesat izteicies pārliecinoši, proti uz taupības pasākumiem ir norādīts, eh, ka ir nepieciešami labāka eh, ieguldījumu noguldīšana, neapdraudot mazos un vidējos uzņēmumus. Kā jūs iedomājieties šo situāciju, vai jūs pārņemsiet eh, Mišela Barnie pieeju, tāpat kā jūs raugāties uz Eiropas finanšu tirgus administratīvo slogu. Jūs uzskatāt, ka vajadzētu samazināt administratīvo slogu MVU pēdējā likumdošanas periodā komisijai nācās saprast, ka pastāv atšķirības starp mazajām un vidējām bankām. Uh, Proporcionalitāte nebūtu nav bijusi vienmēr pašsaprotama. Kā uz to raugāties jūs? Pirmkārt, runājot par pasākumiem atšķirīga lieluma bankām vai pat jebkāda veida institūcijām, es domāju, ka ir svarīgi veikt saprātīgu nodalījumu. Vai nu mēs uh, veicam kvalitatīvu vērtspapīru izveidi, vai arī runājam par MVU un to, ka universāli risinājumi nedara visiem, vai arī par pasākumiem, lai padarītu mūsu banku sistēmu drošu. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu ņemt vērā atšķirīgos apstākļus un uh, iesaistīto struktūru un institūciju lielumu. Runājot par devumu, ko dažādas bankas varētu sniegt veicamajos pasākumos, galvenā domu, ko jūs izteicāt par šo diferenciāciju, jeb nodalīšanu, to vajadzētu inteliģenti piemērot visās jomās, un tas nenozīmē bezatbildīgu vai neuzmanīgu rīcību. Es domāju, ka mums vajadzētu būt pietiekami inteliģentiem, lai izprastu dažādus riska līmeņus. Runājot par jūsu pirmo jautājumu, es domāju, ka ņemot vērā pastāvošās iespējas pašlaik attiecībā uz kapitāla tirgus savienību, mana pašreizējā pieeja būtu ar atvērtu prātu raudzīties uz dažādiem rīcības variantiem, un es labprāt tos pārunātu ar jums Mums vajadzētu analizēt, kādi ir potenciāli un kādas ir grūtības. Paldies! Es lūdzu kolēģus ievērot viņiem atvēlēto laiku, viena minūte jautājumam, divas atbildēji, jo mums drīz būs jāpabeidz šī sanāksme. Nākamais runātājs Brajans Hajies no Tautas partijas politiskās grupas. Lord Hill, sveicu jūs atkal šeit komitejā, dažiem no kolēģiem. Uh, radās uh, dažādas izjūtas, kad jūs raudzījāties savā kristāla lodē un redzējāt, ka apvienotā karaliste ir entuziastiska Eiropas Savienības dalībniece 2019. gadā. Liela daļa Eiropas Savienības iedzīvotāji arī vēlas, lai uh, apvienotā karaliste paliktu Eiropas Savienībā, tāpēc arī šāda komitejas pozīcija būtu svarīga. Uh, Pastāv bažas, jo īpaši Eirozonas valstīs, ka komisārs, kurš ierodas no valsts, kas nav Eirozonā, atbild par turpmāku integrāciju Eirozonā, un te varētu rasties problēmas. Kā jūs risinātu šīs konkrētās bāžas un kā jūs sekmētu labāku Eirozonas valstu integrāciju, vienlaikus arī uh, līdzsvarojot jūsu vajadzības kā valstī, kas ir ārpus eirozonas. Nu, te ir vairākas domas. Pirmkārt, runājot par darbu, sapratnes veicināšanā starp tiem, kas ir eirozonā un tiem, kas tajā nav. Tā ir ļoti svarīga daļa uzdevumam, kas man būtu jāuzņemas, eh, jo īpaši banku savienības kontekstā uh, Un es eh, šajā uzdevumā ielūkošos, tā teikt, no otra teleskopa gala, nekā to darīja Barniekungs. Bija, zinām, pozīcija tiem, kas ir Eirozonā un tiem, kas tajā nav. Un viņa paveiktais darbs liecina par to, ka ir iespējams eh, paveikt progresu, panākt progresu šo pušu sadarbības veicināšanā. Uh, Pēdējie pieci gadi skaidri parādīja to, ka integrācijas pirmskrīzes līmenis nebija pietiekams, un eirozonas projekts vēl nebija pabeigts. Es domāju, ka ļoti īsā laikā tika panākts milzīgs progress pie eirozonas labākas pārvaldības, jo īpaši attiecībā uz sešu pakas un divu pakas noteikumiem. Uh, Mums vajadzētu koncentrēties uz to, lai šie noteikumi darbotos un raudzīties, vai tos noteiktos gadījumos nevajadzētu uzlabot vai papildināt. Varētu gadīties arī, ka ilgtermiņā eirozonas stiprināšanai vai stabilizācijai ir nepieciešama turpmāka integrācija, un man atbild uz jūsu jautājumu ir tāda, ieradīsies pazīmes, ka ir vajadzīga turpmāka integrācija kādā no jomām, par kur atbildu es, es nākšu klajā ar priekšlikumu, Un jāteic, ka, ja es šeit būtu bijis 2012. gadā, un te es skatos savā kristāla bumbā pagātnē, nevis nākotnē, es jau tad būtu ierosinājis Banku Savienību, un eh, es atbalstu to rīcību, ko komisija galu galā uzņēmās. Paldies! Tagad no goja politiskās grupas nākamais runātājs. Migels Viegas. Paldies! Runājot par brīvās tirzniecības nolīgumu starp Savienotajām valstīm un Kanādu un Eiropas Savienību, tāpat piekļuva investīciju fondiem. Vai tas varētu kavēt pārstruktūrēšanas procesu nacionālajiem parādiem? Tālāk Saskaņā ar 2014. gada noteikumiem bankām vajadzētu tos ievērot saistībā uz pieejamiem līdzekļiem ASV, vai ir bijuši kādi procesi šajā jautājumā? Tāpat, ko jūs domājat par priekšlikumu Attiecībā uz spekulatīvajiem darījumiem, vai jūs atbalstāt Barņiekunga pozīciju, kurš piedāvāja tādu samierniecisku risinājumu? Baidos, ka es īsti nesapratu jūsu pēdējo jautājumu, taču laika mums vairs nav. Varbūt mēs par to varētu runāt vēlāk. Ja priekšsādātājs atļaus, jūs varat uz, šo uz jautājumu uzdot vēlreiz. Vai jūs varētu pārfrāzēt jautājumu? Jā, mans pēdējais jautājums bija tāds. Runājot par šo banku nodalījumu, vai jūs gribētu nodalīt banku spekulāciju aktivitātes un parasto ikdienas darbu, vai arī jūs atbalstāt kādu vidusceļu, kur atsevišķas bankas uh, varētu turpināt eh, apvienot šos pasākumus. Tātad par šo pēdējo jautājumu. Man bija iespēja ielūkoties pašreizējos priekšlikumos pār pieeju banku nodalīšanai, kā risināt šo jautājumu pārāk liels, lai grimtu. Uh, Es domāju, ka te mums būs jāpiestrādā vairāk, un pasākumi, kas ir veikti saistībā uz uzraudzību un risināšanu, ir svarīgi, taču lielu un sarežģītu banku gadījumā ir jābūt drosmīgākiem. Šobrīd es atbalstu Barnie kunga ierosināto līdzsvaroto priekšlikumu, lai arī par to mums vēl būs jādiskutē. Uh, Daudz no jums domā, ka tas nav pietiekami ambiciozs, kamēr eh, citi uzskata to par pārdrošu. Mums par to vajadzēs runāt un nonākt pie kopsaucēja, taču, manuprāt, mums noteikti vajadzētu strādāt operatīvi, lai risinātu šo jautājumu pārāk liels, lai grimtu gan attiecībā uz bankām, gan citām institūcijām. Mums ir jābūt eh, uzmanīgiem un gataviem rīkoties gan Eiropas Savienības, gan starptautiskajā līmenī. Runājot par jūsu iepriekšējiem jautājumiem par TTIP un uh, ISDS, kā jūs varbūt zināt, mana kolēģa Cecīlija Malmstrēm, kas strādāja pie šī jautājuma, uzklausīšanā sacīja, ka šobrīd ir pāragri teikt, vai ISDS tiks iekļauts uh, TTIP vai nē, un par to ir gaidām ilgstoša diskusija. Uh, Taču, ja mēs parakstīsimies uz ISDS, un mēs to darīsim, būs jāņem vērā tas, kas tika panākts Eiropas Savienības un Kanādas sarunās. Taču es vairāk nav laika, tomēr es ļoti priecātos pārunāt šos jautājumus ar jums individuāli. Paldies! Un tagad no zaļo politiskās grupas Nākamā runātāja Keito kundze. Pēc mums abām tikšanās reizēm šeit komitejām joprojām ir jūsu šaubas par jūsu nostāju attiecībā uz Eiropas Savienību. Daži komentāri teica, ka Junkera kungs rīkojās gudri nominējot jūs šim portfelim. Uh, Taču tiek gaidāms konflikts starp to valdību, kuras loceklis jūs bijāt, un Eiropas Savienības plašākām interesēm. Tāpēc es jau iepriekš jums jautāju, vai jūs varat jau tagad prognozēt kādu potenciālo konfliktu un pastāstīt, kā jūs to varētu risināt, neizslēdzot nekādas darbības jomas no jūsu atbildības portfeļa. Uh, Tāpat vai jūs varētu pateikt, cik daudz reižu jūs tikāties ar Dēvidu Kameronu vai Džordžu Osbornu pēdējo sešu mēnešu laikā formāli vai neformāli? Tāpat mani interesē arī protokolētas sanāksmes, ko ir apmeklējuši ierēģi. Man būs jāliek jums vilties. Es uh, mierīgi dzīvoju savā Salisburijā un netiekos ar šādiem izsmalcinātiem cilvēkiem ar pareizajiem sakariem. Taču runājot par to, cik daudz reižu esmu ticies ar viņiem pēdējo sešu mēnešu laikā, ziniet, es to nepierakstu tādā īpašā dienas grāmatā, taču kā Lorda palātas priekšsēdētājs es esmu redzējis premjerministru pāris reižu dienā, jo tāds bija mans darbs. Uh, Un uh, mums bija tikšanās reize nedēļā un daudz citu tikšanās reižu. Tāpēc pavisam noteikti es šos cilvēkus pēdējo 18 mēnešu laikā esmu tik, saticis ļoti daudz, strādājot Lorda palātā. Bet runājot par jūsu jautājumu, par to, kā risināt uh, šo neatkarīgumu jautājumu, Es jums varu sniegt tikai to atbildi, ko esmu izklāstījis jau agrāk un iespējams arī pagājušajā komitejas tikšanās reizē. Gan attiecībā uz saviem tiesiskajiem pienākumiem, ko paredz līgumi, gan attiecībā uz saviem morālajiem pienākumiem, ko es apliecinu zvērstā, gan attiecībā uz manu personīgo pieeju dzīvei, kas paredz vienmēr izturēties atbilstīgi un nesolīt to, ko es nevaru izdarīt, uh, Tā ir arī pieeja, kādā es pieiešu šim darbam, ja mani apstiprinās amatā, un es to darīšu vienmēr. Tas ir mans saistošs pienākums rīkoties Eiropas Savienības interesēs, kā to ir darījis ik viens komisārs, un jūs varat gaidīt, ka es patiešām šādi izturēšos un uh, arī turēt mani pie vārda. Paldies! Tālāk vārds Ofrīna kungam no FDD politiskās grupas. Paldies! Lord Hill šonadēļ tika publicēts, ka uh, premjerministra padomnieks Krosbīs no apvienotās karalistas uh, tika aizliedzis uh, pasākumus uh, saistībā ar uh, apvienotās karalistas vēlēšanām Un kāpēc personai, kas pati nav banku savienībā, no valsts, kas pat nav banku savienībā, vajadzētu atbildēt par banku savienību? Jūs nemitīgi apliecinat savu uzticēju, uz, uzticamība Eiropas Savienības ideāliem un ciešākai integrācijai, bet vai jūs varētu skaidri atbildēt uz šo jautājumu? Es īsti nebiju drošs, ka sapratu, ko jūs gribējāt teikt, tāpēc atvainojiet. Bet jūs pirmais jautājums, kāpēc man vispār piedāvāja šo darbu? Tas jums būs jājautā premjeram. Esmu drošs, ka viņš ļoti gribētu ar jums tikties. jā, un, un šī eh, vietējā atsauce uz eh, Britu pārstāvu ievēlēšanu atvainojiet, bet es domāju, ka premjera nostāja bija tāda, ka mana daudzveidīgā pieredze valdībā uh, kur es biju izglītības sistēma reformējošs ministrs, tāpat es strādāju pie valdības likumdošanas programmām, agrāk es biju politiskais padomnieks un strādāju uzņēmē darbībā. Viņš acīm redzot uzskatīja, ka manas daudzveidīgās prasmes varētu labi noderēt šeit. Iemesls, kāpēc es tam piekritu, bija tāds, ka man bija sajūta, ka es varēju sniegt savu devumu, kaut vai nelielu, un arī sekmēt eh, apvienotās karalistas palikšanu Eiropas Savienībā, kur es zinu, mans viedoklis un jūsu viedoklis atšķiras, un es viņam patiešām teicu jā. Un attiecībā uz manu pieeju darbam. Jūs varētu mēģināt radīt politisko kapitālu no idejas, ka es uh, gribu nopietni strādāt pie šīs savienības izšķirīgā vēstures posmā. Es to patiešām vēlos, tāda arī ir mana motivācija, un tas arī ir viss, kas man šobrīd ir sakāms. Paldies! Un tagad es došu vārdu Nenai Džilai, SND grupa. Paldies priekšsēdētāji un Lord Hill! Es gribētu runāt par eh, diviem jautājumiem, kas jau tika pieminēti. Pirmkārt, par šīm bankām, kas ir pārāk lielas, lai izgāztos. Uh, Neraugoties uz visiem pieņemtajiem pasākumiem, daudzu lielu ES banku apmērs e, paliek problēma. Liela apvienotās karalistas banka guva labumu no 38 miljārdu subsīdijas par nodokļu maksātāju naudu. Vai jūs domājat, ka bankām neatkarīgi no to izmēru vajadzētu ļaut saņemt jebkādas nodokļu maksātāju subsīdijas, un kā jūs domājat to īstenot grafiks? Uh, Tālāk runājot par eh, līdzekļu pārvēršanu vērtspapīros, kolēģi jau par to runāja. Cik daudz reižu var šos aktīvus pārpakot un vai jūsuprāt nedrīkst transformēt aktīvus, eh, novirzot tos kredītos? Pirmkārt, runājot par šīm bankām, kas ir pārāk lielas, lai izgāstos, es jums piekrītu, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un mums vajadzētu koncentrēties uz turpmāka progresa panākšanu. Pasākumu, ko Barņē kungs jau ir veicis darbā pie Banku Savienības, ir ievērojami mainījuši sistēmu un padarījuši eh, banku situāciju daudz drošāku un stabilāku, bet ir virkne ļoti lielu banku, no kurām daudzām ir milzīgi aktīvi, lielāki par daudz valstu IKP, un mums vajadzētu turpināt darbu ņemot vērā šos apstākļus, darbu, kas ir iesākts, un mums vajadzētu prioritizēt struktūrālās reformas. Tāpat runājot par uh, zaudējumu absorbēšanas uh, kapacitātes prasību, uh, ir jāgādā, lai šīm bankām būtu aizvien vairāk un vairāk atbilstīga kapitāla. Tāpat mums ir jāuzrauga, vai pastāv kādas citas jomas, kurās ir institūcijas, kas ir pārāk lielas, lai izgāstos, un vai tur nevajadzētu veikt kādus pasākumus, runājot par līdzekļu pārvēršanu vērtspapīros. papīros ir veidi, kā sekmēt eh, šī procesa drošību, un uzdevums ir mazināt sarežģītību. Es runāju par vienkāršību, caurskatāmību un interešu saskaņošanu šiem trim principiem, un es būšu priecīgs eh, analizēt šo jautājumu detalizētāk. Paldies tālāk vārds Burkhardam Balcam. Uh, priekšsēdētāji, Lord Hill, es runāšu vāciski. Man ir prieks par to, ka mēs e, šodien šeit atkal tiekamies un varam padziļināti diskutēt par dažiem aspektiem. Man ir pāris īsi jautājumi jums. Pirmkārt, jūs rakstveidu atbildē, jūs uh, Rakstot par proporcionalitāti, jūs eh, to apzīmējat kā fundamentālu principu jebkuram komisijas priekšlikumam, vai jūs šodien varat apliecināt, ka arī deleģētajos tiesību aktos proporcionalitāte tiks ievērot un kā vai kā nākotnes komisārs jūs virzīsiet arī esmu un eba lielākas proporcionalitātes virzienā. Tāpat, eh, ko jūs domājat par privāto uh, vecuma pensiju. Daudzās valstīs iedzīvotājiem praktiski nav šāda ieguldījuma iespēja, un akcijas arī nav veids, kā to darīt. Kā jūs, kā komisārs, varētu ķerties pie šiem jautājumiem? Well, on, um, pensions, that's obviously... Runājot par pensijām, tā ir ārkārtīgi svarīga joma. Uh, un priekšlikumi jau tiek virzīti, mēs nedrīkstam radīt sarežģījumus pensiju tirgumu. Būtu labi, ja Eiropā mēs varētu sekmēt ieguldījumus pensiju jomā, pensiju iespēju attīstīšanu. Es domāju, ka gan kapitāla tirgus savienības ietveros, gan arī no patērētāju viedokļa vajadzētu raudzīties, kā attīstīt vairāk finanšu produktu, kas būtu pieejami pārnacionāli iedzīvotājiem, un vajadzētu rūpēties par šo novecojošo sabiedrību tik daudzos veidos, kā vien tas ir iespējams. Tālāk par proporcionalitātes jautājumu. Būtībā esmu apņēmības pilns, ka mums vajadzētu ievērot šo principu. Mums vajadzētu pārliecināties, ka daudzas nelielās iesaistītās finanšu puses netiek apgrūtinātas ar milzīgiem administratīviem slogiem, un reizēm uh, likumdošana patiešām palīdz tādai mazai struktūrai kā MVU, jo viņi tādajādi var piekļūt kapitāla tirgumu un investoriem, kuriem viņiem citādi nebūtu pieejas. Uh, Taču mums vajadzētu pāanalizēt saistītos tiesību aktus un runājot par banku līdzdalību, ir jā, jārūpējas par to, lai banku ierosinātie risinājumi noregulējumu fondam būtu sabalansēti atbilstīgi banku lielumam. Uh, Tāpat runājot par proporcionalitātes principu, es uzskatu, ka to vajadzētu ievērot vienmēr un ir jāraugās, kā mēs to varam pielāgot atsevišķām jomām. Paldies, Keita Svinbērna! Paldies, Lord Hill! Jūs nu pat uh, pieminējāt bankas, kuras ir pārāk lielas, lai tām ļautu bankrotēt. Es eh, gribu šeit pieminēt tiesību aktu, pie kā mēs strādājām pagājušajā sasaukumā. Mēs pildījām G20 eh, saistībām par šiem um, eh, norēku, norēķinu centriem un attiecībā uz šīm pārāk lielām bankām. Vai jūs esat? Uh, varat apsolīt, ka rūpēsties par to, lai klientu aktīvi tiktu saglabāt šajā noregulējuma procesā. Paldies atbildot uz Ninas Gilas jautājumu, jau es norādīju tātad par šīm bankām, kuras ir uh, pārāk lielas, lai ļautu tām nogrimt. Un uh, jūs minētais piemērs par CCP ir tiešām tas piemērs, kas mums būtu jāanalizē un pasākumi, kas tika veikti, lai mm, nodrošinātu, ka atvasināto vērtspapīru tirdzniecība tiek īstenot um, stabilākā veidā, uh, nu, tā ir arī saistīta ar uh, tirgus dalībnieku rīcību. Protams, ir virkne soļi, ko mēs varam spērt, bet īsumā atbildot uz jūsu uzdoto jautājumu, ir tāda, ka esmu apņēmies jau nākamajā gadā nāklajā ar priekšlikumu par uh, ne banku maksājumu centru noregulējumu, tā skaitā CCP, un e, ļoti svarīgi ir arī nodrošināt finanšu stabilitāti un aizsargāt nodokļu maksātāju intereses. Un e, jūsu jautājums par uh, Uh, aktīvu pārvaldītāju interešu aizsardzību. Es uh, šobrīd uzskatu, ka ir vēl pāragri uh, dot skaidru atbildi. Mums ir jāīsteno ietekmes novērtējumu, lai varētu labāk izprast situāciju, bet tas, ko jau es minēju, tātad mums ir jāvirzās uz priekšu, un tad es nākšu klajā arī ar konkrētu priekšlikumu. Un tagad vārds iecekungam. Paldies! Man ir tas gods noslēgt šo jautājumu raundu, un uh, man varbūt tāds vispārīgs jautājums. Jūs savā rakstiskajā paziņojumā nea neatzīstaties, ka esat aizrautīgs dārznieks un es gribētu zināt, ja jūs attiektos pret šo amatu kā pret dārzu, tad kādas augus jūs uh, stādīsiet vispirms un uh, kuri pēc jūs prātām uh, koši ziedēs turpmāko gadu laikā? un ko jūs esat guvis no šīm uzklausīšanām, ko esat uzzinājis par šīs komitejas bažām, par to, kādas ir mūsu vēlmes, un kā jūs pie šiem jautājumiem strādāsiet, ja jūs iecels šajā matā. Paldies! Paldies, jā, nu pirmais. Es neesmu īpaši labs dārznieks un uh, jāatzīst, ka šobrīd nav tas īstais sējas laiks. Šo, šore, šobrīd gan ir uh, jāapcer krūmi un jāuzrog zeme, bet ir dažas jomas. Un es uh, nu, šo analoģiju neizvērsīšu pārāk plaši, bet uh, ja mēs raugamies uz uh, reglamentāciju un samērīgumu šai procesā un investīciju plūsmu nodrošināšanu un, un citām jomām, tad ir eh, varbūt nepieciešams kaut ko nedaudz apcirkt, bet par stādīšanu un ziedēšanu nākotnē uh, Eh, es domāju, ka ir jāstrādā pie kapitāla tirgus savienības izveidi, un šie stādi ir jāiestāda pēc iespējas ātrāk ar pamatīgu mēslojumu, lai tie augtu pēc iespējas ātrāk, un es dom domāju, ka uh, ir jāatbalsta mazie un vidējie uzņēmumi, jo tie nodrošinās izaugsmi, un man ir pieredze šai jomā, un es zinu, ar kādām problēmām saskaras mazie un vizējie uzņēmumi, kad valdības, piemēram, vai lielas institūcijas vai regulātori rīkojas tā, it kā visi uzņēmumi būtu vienādi, un uh, prasības tiek izvirzītas uh, tādas pašas lieliem uzņēmumiem kā maziem uzņēmumiem. Un dažreiz šādi, šādā veidā tiek atturēti jauni tirgus dalībnieku ienākšana tirgu. Un es ceru, ka uh, Banku savienība varētu pat nest augļus šajā periodā. Un uh, Es domāju, ka ļoti svarīgi ir uh, apliecināt jums, ka būšu neatkarīgs par to. Sarunās man daudzkārt ir jautāts un daudzi deputāti par to runāja jau uh, pirms uh, sešām, septiņām nedēļām, un es tikai varu jums uh, paust savus uh, nolūkus, savu apņēmību. Uh, Un es eh, varu cerēt, ka pēc pieciem gadiem mēs kopīgi izvērtēsim sasniegto, un ja jūs apstiprināsiet mani šajā amatā, jūs varēsiet konstatēt, ka esmu strādājis godīgi, neatkarīgi un eh, šīs komitejas un visas Eiropas interesēs. Thank you. Thank you, Lord. Paldies, Lord Hill. Paldies godātiem deputātiem. Paldies uh, jums par to, ka bijāt gatavi uh, nākt pie mums atkal šo papildu viedokļu apmaiņu. Uh, un tagad uh, jūsu rīcībā ir dažas minūtes noslēguma vārdiem, ja vēlaties kaut ko mums teikt noslēgumā. Ziniet, šķiet, ka jūs esat jau ilgi sēdējuši zālē un esat pirms manis uzklausījuši jau Katainen kungu, un patiesībā pēdējais jautājums man jau deva iespēju pateikt to, ko vēlējos teikt noslēgumā, un vēl, nu, tāds personisks komentārs, ko es vēlējos jums teikt, tas ir, ka es strādāšu ar entuziasmu, enerģiju, apņēmību, ka būšu neatkarīgs un kritiski vērtēšu jautājumus. Un jāsaka, ka pēdējos sešu dienu laikā mani nu, pārsteidz tas, ka es esmu tik izturīgs, un šī izturības pārbauda man tiešām bija jāpārdzīvo pēdējo nedēļu laikā, arī tādēļ, ka esmu brits un man izvirza šim amatam Es ceru, ka esmu kliedējis bažas par šo jautājumu un par spīti tam, ka mūsu attiecības ir sākušās šādā veidā, es ceru, ka šīs attiecības būs ilgas un dos mums gandarījumu abām pusēm un ka mēs turpmāko piecu gadu laikā varēsim strādāt pie šiem jautājumiem. Liels paldies! Thank you. You Liels paldies par jūsu izturību un par jūsu stilu, es teiktu, un tagad sēde slēgta.